12. Nākošais darba kārtības punkts ir jautājums komisijai, uz kuru jāatbild mutiski turpmākie priekšlikumi par tiesību aktiem par EMS. E, Jautājumu ir e, uzdevusi ekonomikas un monetārā komiteja. Dodu vārdu uh, Šēronai Bolskundzei. Viņa ir eh, jautājuma sastādītāja. Lūdzu, eh, tagad jums vārds un komisārs Rēns eh, uzstāsies komisijas vārdā pēc tam. Bolskundze, lūdzu, jums vārds 5 minūtes. Paldies. Komisāra kungs. Uh, Ekon reaģē uz šo jautājumu par uh, komisijas priekšlikumiem par konverģents un konkurētspējas instrumentu. Mēs esam panākuši lielu progresu attiecībā uz divu paku un sešu paku un arī panākuši progresu saistībā ar banku apvienību. Un, protams, ka Eiropas Savienībai ir jāpanāk lielāks progress visās šajās uh, šajos sektoros, bet problēma ir tāda, ka var rasties iespējas, ka mēs uh, esam tā kā zaudējuši pārskatu par to, kas mums jau līdz šim ir bijis, un nav īsti skaidrības, var rasties iespējas, ka mēs darbojamies visai nesekmīgi. Varbūt tagad beidzot vajadzētu beidzot panākt, lai 18 mēnešu laikā šī astoņu dokumentu paketi tiktu pieņemta. Tas ir visai reāls pieņēmums. runājot par parlamentu un sadarbību ar to, tad, protams, mēs gaidām, ka ar mums notiks sadarbība, bet mēs redzam, ka daudzās uh, institūcijās nav caurskatāmības, ka notiek tādas kā vienošanās vai sazvērestības, kurās ir iesaistīts tikai nedaudzas dalība valstis, un starpvalstu sadarbība nav visaptveroša. Un, uh, manuprāt, domāt, izdomāt jaunas procedūras papildus tām, kas jau ir, arī nav efektīvi. Arī priekšlikums par ex-ante koordināciju, kas nāca no komisijas, neļauj saprast, kas īsti ir domāts, ko īsti komisija vēlas paveikt inovāciju jomā, nemaz nerunājot par kohēzijas fonda attīstību. Un ekon ir pieprasījusi, lai Eiropas semestrī tiktu iekļauts jebkurš jauns instruments vai jauna iniciatīva un lai parlaments varētu rūpīgi iepazīties ar to, ko komisija īsti ir izstrādājusi. Reformu procesam ir jākļūst intensīvākam dalībvalstu līmenī, un mēs vēlamies, lai konverģences kodeks tiktu izstrādāts tādā veidā, lai to varētu īstenot katrā dalībvalstī. Manuprāt, tas būtu labāks ceļš nekā līguma slēgšana un palīdzētu arī pārvarēt pretrunas starp Eiropas un dalību valstu administratīvo līmeni. Struktūrālie izdevumi, uzdevumi mūsu priekšā ir ļoti lieli un Eiropas monetārajā savienībā arī ir daudz uh, neizdarīta. Šobrīd mēs neredzam, ka komisija strādā lielākas demokrātijas labā Eiropas Savienībā. Un mēs vēlamies redzēt, ka komisija izmantos konverģences un konkurences instrumentu, pakļaujot to arī parlamenta kontrolē. Mēs esam izstrādājuši priekšlikums attiecībā tieši uz šo instrumentu un katrā ziņā um, šim instrumentam ir jābūt pieejamam visās dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, vai tā ir uh, Eh, vai valsts eh, darbojas noteiktā programmā vai nē, un vai tajā ir ieviests eiro vai nē. Ir nepieciešams izmantot uh, uzticamus statistikas datus, sevišķi runājot par budžeta izstrādi un budžeta konsolidāciju. Un tas, ko es gribu pateikt, ir um, ne, nevēlēšanās iesaistīt parlamentu likumdošanas darbā, un ar to nevar samierināties. Il, il, eh, komis... Paldies, un tagad eh, vārds eh, komisāram Rēnkungam, lai sniegtu atbildi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mm, godātie deputāti, vēlos pateikties vispirms jums par aktuālo jautājumu komisija atbalsta rezolu, parlamenta rezolūcijas projektu par uh, turmākiem likumdošanas priekšlikumiem par EMS. Ņemot vērā šo ekonomisko kontekstu, struktūrālās reformas, um, protams, ka mums ir uh, jā. Ja, Uh, uzlabo ekonomiskā monetārā savienība. Esam stiprinājuši savienības uh, pārvaldību ar parlamentu atbalstu, bet, protams, ir nepieciešams vēl papildus darbs, kā to arī uzsvēra ekonomikas komitejas priekšsētāja Balzas kundze. Mums ir jāuzlabo finanšu nozars darbība Eiropā, ir jāizveido banku savienība, tas stiprinās uzticību un tas arī atjaunos kredītu piešķiršanu um, saimniecībām un uzņēmiem, kas ir fundamentāli darba vietu radīšanai. Tālāk, lai uzlabotu ekonomisko integrāciju. Uh, Mēs nācām klajā mārtā ar diviem paziņojumiem. Viens paziņojums par eksanti koordināciju, pār lielākajām ekonomikas politikas reformām, un otrs paziņojums par konverģenci un par uh, konverģences konkurences instrumentu uzsvēršu, ka šajos uh, paziņojumos uh, ir idejas jautājumi, pamatojoties uz Eiropas parlamenta sniegtajām idejām, pamatojoties uz dalību valstu ieguldījumu, iesaistītām pusēm nacionālajiem parlamentiem, un tad komisija arī izskatīs, kā tālāk strādāt ar šiem priekšlikumiem. Eiropas parlaments būtu tiks pilnībā iesaistīts, lai izstrādātu jaunas iniciatīvas atbilstīgi līgumiem. Tālāk par Eiropas parlamenta lomu. Uh, Eiropas komisijas mērķis ir paplašināt ekonomisko dialogu, lai tur iekļautu iniciatīvas. Eiropas parlaments var uzaicināt komisiju, Eiropadomas priekš, prie, priekšsēdētāju, Eirogrupas eh, vadītāju, lai jāparunātu eh, padomas eh, secinājumus Aicinām arī parlamentam piedalīties eh, ekonomisko reformu īstenošanā. Tas, eh, protams, veicinās eh, šī procesa caurspīdīgumu. Jūsu jautājums par paziņojumu saikni ar fiskālo kompaktu līgumu Eksante koordināciju lielākām ekonomikas politikas reformām bija paredzēts eh, līguma 11. pāntā. Bet eh, pie, piecu gadu laikā tātad jāveic šīs eh, ekonomiskās politikas reformas. Paziņojumā ir op, piedāvāts opcijas, kā mēs varam veikt darbības koordināciju starp institūcijām. Tālāk jūs jautājums par līgumu nosacījumiem, kas attiec uz konkurences konverģences instrumentu. Šis instruments tiks balstīts uz līgumiem, taču līguma nosacījumi būs politiska rakstura. Esošie līgumi neļauj eh, vienoties ar eh, juridiski, par juridiskiem saistībām saistošiem eh, līgumiem. Gadījumā, ja ir neatbilstība, nekādas uh, finanses netiks uh, atgūtas. Jūs jautājums par reformām, tam ir jābūt prioritātei. Konverģences un konkurences instrumenta mērķis ir veicināt efektīvu MS darbību. Uh, tiks palielināta dalību valstu apņemšanās, eh, sniegt finanšu atbalstu, sniegt specifisks reform, veikt specifiskas reformas, reformas, kas nāks par labu ne tikai pašām dalību valstīm, bet visai eirozonas telpai. Uh, Un tā var būt arī esošajā krīzes situācijā nozīmīgi ietekmes Eiropā. Paldies par jūsu jautājumu un sagaidu jūsu ieguldījumu turpmākiem eh, likumdošanas priekšlikumiem. Paldies Rēne kungam un tagad uzklausīsim eh, runātājus grupu vārdā. Vispirms vārds tiek dots EVP eh, e vārdā 4 minūtes Gozeskungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vicepriekšsētāja kungs, tāms un kungi, darbie kolēģi, jautājumi, kurus šodien uzdod parlaments, ir jautājumi, kas ir ļoti būtiski. Jūs tikko atbildējāt, un šī atbilde ļauj izdarīt secinājumus par to, cik nopietna ir saistība un cik nopietna ir vēlēšanās pēc iespējas efektīvāk strādāt, lai sasniegtu MS. Vēsture rāda, ka uh, ja es ir bijusi eh, tikai reaģējoša, tad eh, ir bijis trūkums eh, institūcijām ES krīzes aizvien vairāk un dziļāk skar mums, un to pārvarēšanā trūkst piemērot instrumentu. Un tā visa sekas ir tāds, ka, ne, ka neeksistē tādi kopēji ES instrumenti, un um, valdības um, rīkojas individuāli aspekts ir saistīts uh, arī ar to, ka nav uh, jāatrāca juridiskais uh, līdzsvars. Bet ir absolūti nepieciešams jauns instruments, lai varētu efektīvi reaģēt un lai varētu arī novērst profilaktiskā veidā um, bīstam situāciju izveidošanu. Komisāra kungs ļoti atzinīgi vērtēja jūsu izšķirību, tas nav bijis iespēja, nav bijis vienkārši. Uh, rīkoties ļoti aktīvi, e, jo dažkārt dalībvalsts vienkārši pretojas tam. Un tajā pašā laikā, jāsaka, mums ir nepieciešama patiesa Eiropas monetārā un ekonomiskā savienība. Un es atgādinu 2012. gada komisijas saistības. Tā runāja par a, projektu, ar kuru iepazīstināja gan Eiropas parlamentu, gan arī galotņu dikšanās laikā runāja par to. Un mēs ceram un gribam cerēt, ka būs konkrēti soļi, kas sekos šiem priekšlikumiem, ka tie būs skaidri un definēti. Jo mērķis ir ļoti skaidrs, ir jāpadziļina Eirozonas ekonomikas pamatnostādnes, un gan nacionālā līmenī ir jābūt solidaritātei Eiropas līmenī, jāatļauj Eiropai progresēt konkurētspējas izaugsmes Um, jomā un jārada vairāk darā, dalību, darba vietas. Un tagad ir jāzina, kā tad reāli tiks veikts darbs. Un tas ir iemesls, kādēļ esam uzdevusi šo jautājumu. Es uh, nepieminēšu pilnīgi visus punktus, tikai uzsvēršu to, ka rezolūcija ir ļoti precīza un norāda uz uh, to, kādus praktiskus soļus ierosina parlaments. Izcelšu tikai pāris, kas manā skatījumā ir būtiski. Nu, pirmkārt, lielo politisko un ekonomisko reformu koordinēšana. Tas ir absolūti nepieciešams. Nacionālajā pasākumi, kas protams, ir sastīta ar Eiropas eh, dimensiju, ir jāsaskaņo, un tas ir absolūti nepieciešams. Šodien, eh, piemēram, Nacionālais banku likums, eh, un um, tas dažkārt uh, ir pat ārkāk, ātrāks nekā tas, ko komisija septembrī vai oktobrī pa redzēs un publicēs valstis jau tādus specifiskos nacionālos likumus pieņem un tie padara sažģītāku reglamentējumu kopumā. Tāpat ir jāsaskaņo nacionālās politikas ar citu valstu centieniem, tas ir jāievēro. Tagad par konverģences un konkurētspējas instrumentu Eirozonai. Tas ir sastīts ar reāli līgumiem, un šeit ir nepieciešami precizējumi, bet negribam atteikties no tā principiāli. Mērķis ir veidot līdzsvaru makroekonomiskā jomā. Un mēs vēlamies, lai e, tiktu pielietot e, kondicionalitātes noteikumu fonda atlīdzībā, un bez tādiem nebūtu iespējams sniegt Eiropas palīdzību. Atbilstīgā kompetence nacionālā un Eiropas līmenī e, jāstiprina un jārespektē, ir jābūt Eh, demokrātiskai kontrolei, eh, no tā nav iespējams nekādas atkāpes, gan nacionālā likumdošana eh, jārespektē gan nacionālo parlamentu viedoklis, gan arī Eiropas parlamenta viedoklis. Un tā EMS, ko jūs esat ieteikuši, ir pirmais solis uz pozīciju harmonizāciju. Un bez tam noslēgumā teikšu to, ka ir nepieciešams stiprināt sociālo pīlāru, sociālo uh, Uh, jomu un ir uh, jā uh, padziļina Eiropas sociālā semestra diskusijas. Paldies! Paldies tagad sociāldemokrātu vārdā Elisa Ferreira pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs. Paldies jums par jūsu skaidrojumiem. Bet man, diemžēl, jāsaka, ka tie nav bijuši pietiekami izsmeļoši. Mēs uh, esam nonākuši tādā brīdā, uh, kad ir uh, ļoti skaidri jārunā eksanta, uh, koordinācija, struktūra reformas. Nu, uh, pat laban izskatās, ka tulkojums, jeb interpretācija šiem jēdzieniem var būt eh, tāds ļoti, eh, tāda ļoti plaša veida. Struktūra reformas, eh, ko ierosina komisija, kas tiek pēc tam īstenots politikās un kā tas tiek savienots savā starpā un bieži vien saskaramies ar situāciju, kad nospraustie mērķi netiek sasniegti. Man liekas ļoti nozīmīgi, lai uh, uzticība atkal tiktu atjaunota un atkal tiktu ieviesta dialoga metode, konverģence, kohēzija un jārunā tāpat arī par konkurētspēju uh, visus šos uh, politiskos soļus pieminot. Jārunā par uh, konverģenci, tā uh, ir. Uh, Um, nepieciešama un uh, tā var būt ļoti pozitīva, ja mēs uh, runājam par šo jauno instrumentu un ja šis instruments uh, radītu apusēju uzticēšanos, kas balstās uz Eiropas tradīcijām. Jāsaka, Eiropas konkurētspēja ir tāds plašāks koncepts. Mēs runājam par stratēģiju 2020. gadam nevis par algu samazinājumu un izmaiņām darba tirgu, samazinot dažādus standartus. Uh, Ir iespējama tāda šķērs reakcija dažādās valstīs eiro zonā. Sastarpējas vienošanās jāievēro. Tāpat arī e, jārespektē sociālie mērķi priekšstātājs pārtrauc runātāju, tu ļoti būtiski esi pārsniegusi laiku, un nākošā runātāja būs Alde grupā Gulārkundze. Paldies, priekšsādākungs, paldies, uh, komisāra kungs, tāpat kā uh, Žans Polskos es to uzsvērt, es vēlos ļoti atzinīgi vērtēt jūsu vārdu, jūsu darbu un arī darbu komisāra kolēģija, kas ir paveikts. Mēs uh, mēģinām tā sabalansēt pieeja jūsu priekšlikumiem, bet divi punkti ir tādi, kas ir ļoti pozitīvi, tos vēlos uzsvērt. Pirmkārt, ievērot to um, vienošanos un dos testus, kādas ir pieņēmušas valsts, proti rīcība ex ante ir ļoti nozīmīga, Mēs līdz šim esam eh, runājuši par vienotu valodu un atšķirīgām politikām, kas dažkārt ir gluži pretējas viena otrai un ievēro kaimiņu eh, valstīs notiekošo. Un pēc tam tādi ļoti konkrēti eh, pasākumi, budžeta instrumenti, lai palīdzētu valstīm virzīties uz priekšu, sasniedzot lielāku konkurētspēju. Bet esmu norūpējusies par divām lietām, tās ir atrodams arī tekstā, bet vēlos tās vēl izcelt. Pirmkārt, mm, pēc definīcijas, nu ne visiem patīk uh, kopienas metode, un uh, Eiropas semestrs drīzāk tiek organizēts valstīs atsevišķi, pat tieši jābūt ļoti uzmanīgiem, lai uh, darbi īstenotu praksē. Un tā vispārīgi var teikt, ka ja mēs paraugamies uz to, kas pēdējo lai, gadu laikā ir izdarīts, uh, Liekas, ka pilsoņiem šie rezultāti kavējas, nu mēs esam runājuši par sešu dokumentu pakotni, divu dokumentu pakotni, bet cilvēki no nu īsti nezin, kāda tad ir šie pozitīvie efekti un um, esiet uzmanīgi ar šo jautājumu kopumu. Un bez tam uh, par līgumiem un uh, uh, kopienas metodu, šis punkts ir ļoti nozīmīgs. Mēs runājam par pilsoņiem, un pilsoņi nedrīkst būt uh, burtiski, nu, tā kā uh, uh, ieslodzīti valstīs, kurās ir dzīvojuši un kurās uh, strādā un dzīvo. Mēs nerikstam pieļaut nekādu diskrimināciju starp pilsoņiem. Ir nepieciešama tāda juridiskā kārtība, kas ir saistoša visās dalību valstīs un ceram uz jums, lai to uh, pilnīgi korekti pielietotu. Paldies! Paldies Gulāra kundzei un tagad zaļo uh, vārdā Gigolta kungs. Divas minūtes, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāju kungs, vicepriekšsēdētāju kungs. Un sākumā jāsaka, ka žēl, ka šajās nozīmīgās diskusijas laikās padomi nav pārstāvēt. Mēs diskutējam par nākošajiem soļiem. Un padomi taču tagad ir šīs diskusijas eh, centrs. Tas mums visiem tā īpaši patīk šeit. Eh, fiskālais eh, pakts ir tāds kā precedenta gadījums bijis. Un tajā pašā laikā jāsaka, un arī nav jāslēpjas no šiem vārdiem, ir jārunā atklāt par to, ka ir zināma neusticēšanās attiecībā uz institūcijām arī snot šo jautājumu. Un tādēļ nozīmīgi ir mūsu rezolūcija, lai mēs varētu tos instrumentus, kādi tagad tiek konkrēti izstrādāt, lai mēs skaidri varētu pateikt, koda ir parlamenta nostāja. Būtisks eh, ir sākotnējais jautājums un uh, uzsvars uz to, ka arī citos jautājumos ir nepieciešama likumdošana, lai būtu funkcionējoša eirozona. Un mūsu kopējā instrumenta pakotnē aizvien vēl balstās uz to, ka mums ir autonomas valstis, kas piemērojas nepieciešamībai tad uh, izmantot kopēju valodu, bet mums ir daudz pamaz kopēju. Uh, Uh, kopienas instrumentu, lai novērstu to, ka šajā piemērošanās uh, procesā nonāk pie bezdarba un nabadzības vienā daļā un pārāk daudz brīva kapitāla un uh, inflācijas spiedienu citā eirozonas daļā. Tas jāpasaka par šiem jautājumiem runājot. Tas īsti nav šodienas uh, diskusiju temats, jo mēs diskutējam par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli. Tātad līdz šim nav tāda ļoti e, skaidra e, tālāka darbība e, noteikti par to, kā mēs risināsim makroekonomisko stabilizāciju, bezdarba risināšanu, Eiropas Savienības budžeta stiprināšanu, ievērojot makroekonomisko stabilitāti. Par to tagad nemaz netiek runāts, bet tas būtu nepieciešams par to runāt. Tāpat līdz šim neesam redzējusi to, kāda ir diskusija par sociālo pīlāru, kā šī sociālā pīlāra doma ir pildīta ar dzīvi. Tas, kas ir um, diskutēts padomē un ko zinu par to, ir tas, ka nākotnes uh, plāni, kas nu burtiski ir tā kā uh, mēlnrakstē par um, leģislatīvo praksi, likumdošanas praksi, mm, runājot, nav pilnībā ieviesti un tie paliek kaut kur, tie pazūd kaut kur ceļā. Uh, Un tajā pašā laikā jāsaka, ka es ļoti uzmanīgi vēlos uzklausīt jūsu teikto vicepriekšsēdētāju kungs, ka šī ex-ante koordinācija vairs nav tik ļoti nu, aktīva. Uh, um, padomē. Gribētu zināt, kāda ir situācija padomē, vai būs likumdošana par šo jautājumu, cik tad, uh, nu, dzīvelīga ir šī ideja. Tagad par uh, KKI konverģents un konkurētspējas instrumentu. Parlaments vēlas, lai tiktu radīti. Um, radīti impulsi, radītu, uh, radīti tādi pasākumi, kas uh, veicinātu situācijas attīstību, lai mūsu 2020. gadam uh, nospraustie mērķi tiktu sasniegti un lai novērstu to, ka šīs lietas ārpus kopienas tiesībām kļūtu par līgumtiesībām. Demokrātijai jātiek īstenotai valsts centrā. Runātājs tiek pārtraukts. Jūs ļoti būtiski e, pārsniedzāt jums atvēlēto runas laiku, saka priekšsēdētājs. Tagad EKR vārdā Epinga kungs divas minūtes. Paldies, komisija piedāvā mums ir jaunu EMS, bet e, tas e, mūs novedīs pie vēl sarežģītākas situācijas esošajā ekonomiskajā kontekstā. Tagad komisija kļūst par tādu eiro plānošanas bīroju. Rēn kungs ir pārāk jauks salīdzinājums zinot ar iepriekšējiem padomju savienības vadītājiem, es ceru, ka arī viņi ieceras ir pilnīgi citādāks, bet politikā būs tāda pati ieteikme. Savienības uh, budžetam ir jābūt tādam, lai varētu Eiropas savienība mm, izdzīvot. Mēs pieņemām uh, divu paku, sešu paku, par ko es balsoju par, bet. Uh, jāņem vērā, ka ne jau centrālā plānošana veicina ekonomisko izaugsmu, bet kā tad komisija raugās uz centrālo plānošanu? Andarkungs komisārs teica nesen, ka Vācija ir jāpalielina algas. Viņš uzskata, ka Vācija ir pārāk konkurētspējīga un viņai ir jāsamazina savu konkurētspēju, lai būtu Eiropas līmenī. Tātad centrālā plānošana nozīmē recesiju jo izaugsme taču ir eh, daudzveidība. Nacionālajie parlamenti var tikai saņemt informāciju, bet Renkungs Nacionālajie parlamenti ir pelnījuši vairāk. Viņiem būtu jāspēj eh, arī teikt savu vārdu par šo centrālo plānošanu, kas eh, tikai veicinās recesiju. Uh, Eirozonas šajā uh, modelī ir uh, neveiksme, tas ir vēsturisks modelis. Komisijai ir jāpārskata eiro nākotne, jāparedz kādi mehānismi, lai varētu izstaties no Eirozonas, paredzēt paralēlo valūtu, paredzēt nepieciešamo elastību sistēmā. Taču centrālajiem plānotājiem taču nepatīk uh, um, elastība jaunieši tādējādi redz, ka viņu nākotnē vienkārši izgājas un padomē nav atbildes to peristraktnāp. Eh, šī atbild, tad eh, mēs rīkosimies pārāk novēlot. Paldies! Liels paldies! Portmans Kalskundz vēlas jums uzdot jautājumu. Jūs pieņemsiet uh, savas tautietas jautājumu? Uh. Seņora Ordankola, jūs te la pregunta, por favor. Lūdzu, Arnolds Kausguns. Jā, priekšētāji kungs, vai tas nav skandalozi, kā ētni kungs uh, salīdzina Rēnu kungu ar Brežņevu? Vai Epin uh, kungs nav tas, kurš uh, pārakstīja un balsoja par sešpāku un divas nedēļas? Pirms šīs rekomendācijas varbūt ir tieši svarīgi atbalstīt komisārēnu, lai mazākajām, lielākajām valstīm, arī kā Francija, var uh, saņemt ļoti skaidrs, precīzs rekomendācijas. Tas ir daudz svarīgāk. Tad es uh, atbildēšu uh, nīderlandiešu valodā, Epnikungs. Es. Uh, Varbūt par zem novēro, eh, novērtējis, es salīdzināju Renkungu ar Brežņēvu kungu tādēļ, ka viņus vieno centrālā plānošana, ne jau kādu personisku uh, iemeslu dēļ. Un Eiropā man ir sajūta, ka viss koncentrējas tādā centrālā um, plānošanā. Tā bija Eiropa, bija liberāls projekts, tagad tas ir sociāls projekts, viss lem Brisele un nacionālajiem parlamentiem nav vairs teikšana, kā reiz uh, kādu dienu varbūt Skolas kundze arī tautas atcelsies, bet jums varbūt, ja tas būs pārāk vēlu. Paldies, Epinkungs. En nombre de la Europa de la Libertad. Un tagad uh, vārds Blūmkungam. Que efectivamente no está presente en el hemiciclo. Bet viņš nav zālē. ja, grupa šeit ir, bet grupas pārstāv, grupas idejas ir, bet grupas pārstāvs nav. Tad vārds Klute kungam Gojvārdā. Jā. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu pats no sevis pateikt, ka esmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīga lielāka, dziļāka ekonomiskā integrācija, bet, manuprāt, ekonomiskā integrācija funkcionē tikai tad, ja vienlaikus gan politikā, gan fiskālajā politikā arī notiek integrācija, un šobrīd mēs sastopamies tieši ar problēmām šajā jomā. Žans Pauls Gozē kritizēja šīs metodas, kas šobrīd pārvalda starpvalstu sadarbību, un līdz ar to daudziem cilvēkiem nav vairs iemesls uzticēties Eiropas Savienībai. Viņiem šķiet, ka Eiropas Savienība uh, apdraud viņu sociālo drošību, sociālo apdrošināšanu, un tas ir sevišķi vērojams Dienvidē Eiropas valstīs. Pirms mēs turpinām ekonomisko integrāciju, mums uh, Pirmkārt ir jākomunicē ar cilvēkiem, ar pilsoņiem par to, kā mēs atkal varam atgūt uzticēšanos un kā stabilizēt sociālās apdrošināšanas sektoru. Bez minimālajiem standartiem kas vienlaikus uh, tiek īstenot ar ekonomisko integrāciju Eiropas projekts, var ciest sakāvi. Un tas būtu tiešām ļoti slikti. Es esmu vācietis, un e, zinām personīgu vēsturisku apsvērumu dēļ jūtu ļoti lielu saikni ar Eiropas Savienību. Esmu par ekonomisko integrāciju, bet nedrīk, tā nedrīkst notikt uz sociālās apdrošināšanas jomas rēķina, ka cilvēkiem jāmaksā par krīzes izpausmēm no savas kabatas. Un, uh, manuprāt, vēlreiz gribētu atgādināt, ka sociālo politiku nedrīkst aizmirst. Paldies! Tagad ārpus frakciju deputātus pārstāvēs Cilstras kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji! Plāni, kas paredz padziļināt ekonomisko monetāro savienību, piešķirs komisijai vēl vairāk varas un ex ante uh, procedūrā komisija vienosies par pasākumiem, kas tikai pēc tam tiks piedāvāt skatīšanai valstu parlamentos. Un tas uh, katrā ziņā ir tā ir iejaukšanās valstu suverenitātē un to pilnvaru apcirpšana. Šo dalību valstīm ir jāsaprot, ka nedrīkst ļaut ierobežot to parlamentārās tiesības. Demokrāti ir apdraudēti, kaut gan tik ilgi ir notikusi cīņa par to. Uh, Mēs regulāri dzirdam, ka vajag vairāk demokrātijas, un tieši šajā punktā ir vieta, kur pielikt spēku, un šie komisijas priekšlikumi ir jānoraida. Totālā savienība nav pilsoņu interesēs. Um, monetārā savienība pašreizējā formā īsti nedarbojas. Uh, un eirozonai ir jātiek sašķeltai, ir jāstiprina nacionālā suverenitāte, lai dalībvalstis pašas var lemt par to, kā nodrošināt savu pilsoņu labklājību. Ja mēs nenoraidīsim šos priekšlikumus, tad parādīsim, ka esam par centrālās val varas nostabilizēšanos Briselē. Paldies! Līdz ar to grupu runātāji ir jau uzstājušies. Tagad atsevišķie runātāji Broka kungs lūdzu. Paldies priekšādātāja komisārkungs, kolēģi. Pēc iepriekšējiem runātājiem gribu pateikt, ka sociālā situācija būtu vēl daudz bēdīgāka bez eiro Eiro liek mums būt solidāriem, un mēs esam spējuši izglābt valsts, kas, nu, kas uh, šobrīd būtu ļoti, ļoti bēdīgā situācijā. Un par ex-ante koordināciju, tas ir tāds prioritārs jautājums. Manuprāt, pēdējā divu gadu laikā mēs esam pieņēmuši virkni instrumentu, bet Eh, mums ir jāraugās, kā tas viss darbojas kopā, lai mēs, ko mēs īsti esam ar sešu paku un divu paku dokumentu pakotnēm panākuši. Par to mums īsti priekšstata pietrūkst. Un, manuprāt, mēs esam tā kā šerpas starp in, institūciju starpvaldību sadarbības procesā, jo vairāk komisija piedāvā priekšlikumus, jo vairāk tai ir jāspēj, tā, tā arī turpina izmantot arvien vairāk uh, um, kopienas metodi. Manuprāt, ir nepieciešams iesaistīt visu valstu dalībvalsts, nevis tikai eiro valstis, un mums nevajadzētu radīt jaunus šķēršļus Eiropā. Un Eiropas parlamentam ir jābūt tiesībām lemt par to, kādi lēmumi ir tieši Eiropas parlamentu rokā saistībā ar Eiropas semestri un arī dalībvalstu parlamentiem runājot par līgumu slēgšanu, arī viņiem ir jābūt ratificēšanas tiesībām. Nedrīkst rasties vēl papildus demokrātijas deficīts lēmumu pieņemšanā. Uz to jāraugās ļoti uzmanīgi. Un jāņem vērā, ka runa ir ne tikai par taupības pasākumiem, bet arī par struktūrāliem pasākumiem, kas skar arī sociālās lietas. Mums ir jāsaprot, ka ir jā, jābūt lielākām iespējām attīstīt projektus, nevis tikai jāpalielina birokrātija. Mums ir jāveido, jāuzlabo profesionālās izglītības struktūras Spānijā, jo nauda jauniešu bezdarba pārvarēšanai ir. Par to ir jādomā. Konkurētspēja un izaugsme ir iespējama tikai tad, ja izaugsmes struktūras jau pastāv un um, tajos izlietotā nauda ir dos atdevi tikai tad, ja šīs struktūras būs stabilas un efektīvas runātājs tika pārtraukts. Broka kungs, vai jūs varētu lūdzu uzlikt austiņas, saka priekšēdētājs Broka kungam. que tiene pocos precedentes hay un colega de su grupo y de su nacionalidad el señor Rubiga kungs vēlas uzdot jums jautājumu, vai jūs uzklausīsiet jautājumu? Jā, tas man ir gods, Rībiga kungs, vai jūs vēlaties uzdot jautājumu? Paldies! Mans kolēģis ir no Vācijas un es no Austrijas, un mums ir daudz jautājumu par finanšu transakciju nodokli. Vai būs iespējams to izmantot, lai Eiropai būtu savi līdzekļi, un līdz ar to arī glābšanas uh, instruments iegūtu pats savu uh, kapitālu, lai varētu tiešām apliecināt, ka Eiropa ir ieinteresēta stabilitātē. Man interesē Elmāra Broka viedoklis par šo. Uh, atbilde. Broka kungs lūdzu. Manuprāt, runājot par EMF, mums ir jādiskutē arī par pašu līdzekļiem, un tran pār, transakciju nodoklis ir labs instruments, ko aprunāt, ko pārunāt, un tam varētu būt pozitīvs efekts. Timotīs Kirkops vienmēr ir cīnījies pret šo lietu, un es to nesaprotu. Bet gribu pateikt, Rībiga kungs, ka jūs piedāvājāt labu ideju. Paldies, Galtjērī kungs, lūdzu. Grazie, prezidentes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, gudētais komisār kungs šajā rezolūcijā ļoti precīzes norādes, eh, par eh, ko ir vienojies viss parlaments bet koncentrēšos uz KKI. Šīs instruments ir jāpieņem koplēmumā, un tas ir jāatver ne Eirozons valstīm balsoties brīvprātīgu līdzdalību. Ir arī jāprecizē tas, ka mēs šeit runājam par uh, papildus resursiem. Tālāk, kā, kā īstenībā um, resursi ir jāparedz Eiropas budžetā un nevis kādā citā fondā. Šis uh, budžets ir iespējams un kā arī tiešām var būt labs embrions jaunam Eiropas budžetam. Tad mēs piedāvājam arī konverģences kodeksu. Un, uh, par ko ir pieņemts koplēmums Eiropas līmenī, ņemot vērā arī nacionālos eh, plānus, kas tiek definēti dalību valsts līmenī, iesaistot pār nacionālos parlamentus tālāk, arī sociālajiem jautājumiem ir jābūt tikpat svarīgiem, cik eh, konkurences jautājumiem. Uzskatām, ka parlamenta nostāja ir samērīga. Mēs sagaidām ātru eh, KKI priekšlikumu un arī ceram, kā padomas līmenī tas tiks pieņemts. Paldies. Gracias, Roberto. Tiene la... Paldies. Paldies. Vienai minūte runās Lunačekas kundze. Priekšēdētā kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, Ir pagājis gads, kopš tika pieņemts lēmums par fiskālo paktu. Netiek izmantot kopienas metode, parlaments netika uzklausīts un uh, pasī, taupības pasākumu radīja vēl lielāku uh, disbalansu Eiropā. Es runāja par uh, vienošanām, kas tika pieminēts starp komisiju un dalību valstīm. Vai tiešām federālā kanclera Merkele, kas tādā veidā turpina un aicina tikai taupīt un taupīt un taupīt, vai tiešām viņi nesaprot, ka gan parlamenti, gan cilvēki to arvien mazāk spēj saprast un sociālā plaisa arvien padziļinās. Uh, kas mums ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs vairāk demokrātijas, vairāk jāiesaista Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti un arī visi sociālie partneri, lai mēs varētu pārliecināt cilvēkus, ka no Eiropas Savienības ir labums, ka Eiropa ir solidārs veidojums un tikai tā projekts arī izdosies. Paldies, Lonačekas kundze! un paldies tūkiem. Viņi tiešām tika galā ar savu darbu. Forda Vikija lūdzu. Grupa balsos pret uh, šo rezolūciju. Ne visas dalība valsts ir Eirozonā. Manā valstī ir skaidrs, ka mēs arī nepievienosimies eiro valūtai. Es ticu nacionālajai suverenitātei un es nedomāju, ka man būtu jāsaka, kas ir jādara Eirozonas valstīm, bet ir brīži eh, šajās debatēs, kad eh, arī tiek ietekmētas valsts, kurās nav eiro. Rezolūcija aicina uh, izveidot konkurences konverģences instrumentu. Tas izklausās nevainīgi, bet tas nozīmētu, ka no vienas valsts nodokļu maksātāja nauda tiks pārvest uz citu dalību valstu, izveidos jauna uh, ja tiks izveidot jauna Eiropas Savienības budžeta daļa, es īsti nezinu, kādēļ Eirozonas valsts vispār grib to darīt, bet es esmu satraukta par uh, ietekmi uz valstīm, kas ir ārpus Eirozonas atbilstīgi daudzgad finanšu schēmas procesam. Mums ir vienprātīgas vienošanās no visām 27 dalību valstu, uh, no visiem 27 dalību valstu parlamentiem ik pēc 7 gadiem. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienības budžets ir pārāk liels. Parlaments uzskata, ka budžets vēl ir jāpalielina. Man ir ļoti liels prieks, ka nacionālajiem parlamentiem ir šī iespēja ik pēc septiņiem gadiem mūs nolaist uz zemes. Rezolūcijā tiek teikts, ka tiek respektēta nacionāla suverenitāte, bet no otras puses tiek aicināts izveidot jaunu budžeta mehānismu atbilstīgi kopienas metodei ārpus daudzgad finanšu schēmas griestiem un izveidot Eiropas budžeta iestādi. Es domāju, ka šī ir ļoti slīdēns lauciņš. Tas uh, sniedz lielāks pilnvērs parlamentam eh, mm, runāt eh, par Eiropas Savienības budžetu. Un pilsoņi Eirozonā, īpaši ir Eirozonā, jau jūt, ka viņi ir zaudējuši savu likteņu kontroli. Es domāju, ka par to ir jālemj nevis Eiropas parlamentam, bet nacionālajiem parlamentiem. Paldies! Paldies, un tagad uh, vārds uh, Andersons kundzei minūte. Eiropas atbild uz krīzi ir uh, skaidri šajā rezolūcijā, taču šeit balstāmies uz ideoloģisku pieeju. Id mēs atkārtojam nepārtraukt vienu to pašu, bet gaidām pilnīgi citu rezultātu. Tātad pienākums dalību valstīm sekot šo kļūdaino ideoloģiju. Tā ir droša recepte turpmākām kļūdām un neveiksmēm, kur tiek runāts par šo toksisko parādu, kurš maksās par banku kļūdām, kur mēs runājam šeit par banku rekapitalizāciju, ko mums solīja Eiropas solidaritātes mehānismus, kādu lomu spēlēs Eiropas centrālā banka. Eiropas pieeja ir vārdi. un valstis uh, vairs nevarēs pašas pieņemt savus lēmumus. Paldies! Gracias, senor Andri. Paldies Andersons kundzei. Divi pus minūtes. Fejo kungs EPP. Senhor komisāri, queria começar. Paldies priekšādātāji. Es gribētu sākt ar to, ka izmantojot Eiropas parlamentu, Eiropas ekonomiskā monetārā savienība eh, kļūst spēcīgāka. Mums ir stabilitātes pakts, ir arī noteikumi par makroekonomisko stabilitāti Eiropas Savienībā, un tāpat mēs optimizējam arī budžeta noteikumus. Bet neraugoties uz to, no mums arvien biežāk uh, pieprasa gan budžeta disciplīnas noteikums, gan arī to, lai tiktu nodrošināta izaugsme Un to no mums pieprasa ar vien vairāk un biežāk mūsu pilsoņi, tāpēc mums ir vajadzīgs jauns risinājums Eiropai. Eiropas komisija piedāvā savu paziņojumu, un es priecājos par to. Es ceru, ka drīz sekos arī likumdošanas priekšlikumi. Uh, ir būtiski radīt struktūrālos priekšnoteikums, koordinēt tos, lai būtu izaugsme. Un mums ir vajadzīgs arī KKI instruments konverģencei un konkurētspējai. Ir jāsaprot, ka ir jābūt arī stimulu sistēmai dalībvalstīm, lai tās būtu ieinteresētas ievērot noteikumus. Portugāle ir ļoti rūpīgi ievērojusi prasības, bet ir vajadzīgi stimuli arī citām valstīm. Un cilvēkiem ir jāvar saprast, ka ja viņi kaut ko upurē, tad par to tas tā neizkūp vienkārši gaisā. Uh, un stimulu sistēmai ir jābūt sistemātiskai, tā ir jābūt integrētā mūsu tiesību sistēmā. Paldies! Pusotru minūtu. Hoangnoka kungs. Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdā kungs. Dargie kolēģi. Eiropa ir uh, krustcelēs. Vai nu tā izkļūs no taupības lamatām un um, attīstīs demokrātiju, vai arī cilvēki to ienīdīs. Ir ātri jārīkojas. Um, Padoms priekšsētājs ir izstrādājis ceļu plānu. Uh, Franco Hollands uh, aicina. Uh, īstenu ekonomisko pārvaldību ieviest, un Eiropas parlaments neatbalsta šo uh, ceļu. Diemžēl net, nenotika konsultācijas par Kipras jautājumu, un mēs praktiski neko nezinām par trojkas darbu. Bet, dārgie kolēģi, valdība bez parlamenta, vai tad tā nav diktatūra? Tīsens kundzes ziņojumā par to tika runāts, parlamentu jāiesaist visos Eiropas semestra uh, jautājumos arī runāt par specifiskiem pasākumiem attiecībā uz valstīm, budžeta kontroli eirozonā un citiem. Tādēļ divpusēja līguma sastādīšana starp komisiju un uh, dalību valstīm uh, jānoraida. Tā visā citādi es uh, ap, apstiprinu trojkas metodu, kas ir kļūda pilnīgi visos tās izskatītajos jautājumos un tā um, attīst situāciju. Un noslēgumā Eirozonā mums ir nevi, nepieciešama pašu risinājumu iespējamība pretojoties tām valstīm, kas vienmēr izceļ tikai savas intereses, salīdzinot ar visu ES pilsoņu interesēm. Mums ir jābūt EMS kodolam, mums ir jāveido Eiropas pilsoņu, nevis līgumu savienību. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Žao Ferēras kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, ekonomikas un monetārā savienība bija un ir liels Eiropas projekts. No 2001. līdz 2010. gadam bija milzīgi līdzekļi kas tika izmantoti dažādiem mērķiem tajā pašajā laikā. Uh, neskatoties uz ļoti lielo pieaugumu, samazinājās a, algu līmenis. Jāsaka, šajā periodā, ko minēja eiro projekts, a, tika a, um, ieviests, a, neskatoties uz visu. Bezdarbs pieauga, stagnācija, a, ražošanas izmaksu pieaugums, a, rūpniecības apjoma kritums. A, a, valstīs, kas ir attālināts no centra un izaugsmas pieaugusi centrālajās valstīs. Tās visas bija šīs izpausmes. Valsts, kas uh, atradās izdevīgā situācijā un iegūna no uh, šīs attīstības, protams, vēlas turpināt izmantot uh, šos sasniegumus, bet ir skaidrs, ka pret to pretosies Eiropas iedzīvotāji un visi tie, kas strādā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs. Bogao. Priekšsētēkungs komisāra kungs veidojot Eirozonu, mēs jau zinājām, ka būs eh, dažas uh, problēmas un tāpat um, nav tādas politiskas um, savienības un nodokļu vienotības. Mēs uh, runājām par to arī pieņemot koksiņojumu 2005. gadā. 2008. gadā krīze tikai padziļināja situāciju, bet mums jāraugās arī uz pozitīviem efektiem, jo mums pat laban ir iespēja pārvarēt šīs problēmas un tāpat arī uzlabot eiro un visas struktūras. Pārveidojot eirozonas struktūru, mēs redzam, ka pārvaram teritoriālo struktūru un virsamies uz priekšu soli pa solim. Mēs gribam vienoties un turēt šīs vienošanās. Mums jāparaugās uz to, kādas ir mūsu kļūdas, un tad jārīkojas atbilstoši filozofijai. Viens no lielajiem izaicinājumiem ir tāds, ka mums patiesi ir nepieciešama patiesa ekonomiska uh, savienība. Banku jautājums ir tāds prioritārs, mums jāvirzās uz priekšu ekonomiskās savienība, ekonomikas savienības ietvaros, par to runājam, piemēram, vakar. Jārunā ir arī par to, cik nozīmīga ir solidaritāte. Solidaritāte, kas nav automātiski pieejama, bet ko aizvien prasa uh, arī uh, Eiropas uh, tiesībās. Es domāju, ka Gozeskungs ļoti skaidri par to runāja. Viņš prasīja arī, lai sociālā dimensija tiktu uh, aktīvi ievērot, un mēs redzam, ka par šo jautājumu aktīvi jārunā un jāpievērš tam īpaši sarežģītos brīžos, un, lai to risinātu, ir nepieciešama uzticība. Tagad ex-ante koordinēšana uh, ekonomikas reformām. Domāju, ka konverģents un konkurētspējas instruments ir e, izšķirīgi nozīmīgs šādam procesam. Mums ir nepieciešama arī plašāka solidaritātes pakāpe Eiropā. Situācija ir tāda, ka uh, Dažkārt mums liekas, ka mēs nu, nedomājam par vienām tašām lietām, tādēļ ex-ante koordinēšana dalību valstīm ir nepieciešama, tā jābūt spēkā Eirozonā un visiem jārīkojas atbilstīgi eh, atbildībai un arī reformu procesu nospraustajiem. Uh, konverģencei ir jātiek saistītai ar ekonomiskiem un finanšu instrumentiem, jārisina budžeta problēmas, lai novērstu iepriekš piejautās kļūdas. Šis jaunais instruments ir viens instruments vairāk, bet tas ir pareizais solis uz ekonomikas savienību, kas, kurai pēc tam jāpārauga politiskā savienībā. Tādēļ viss tas ir tik ļoti e, nozīmīgs. Paldies! Paldies, Pablo. Tagad pusotra minūte Kutaškungam. Paldies, priekšsēdē kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi! Lai pārvarētu uh, recesiju, kas ilgi jau skar Eiropas parlamentu, ir nepieciešams ceļplāns. Un ceļplāns, lai radītu ekonomikas un monetāro savienību, ir ļoti nozīmīgs, bet mums jākoncentrē uzmanība arī uz sociālajiem jautājumiem. Taču tagad saskaramies ar jaunu mēģinājumu uh, padarīt darba tirgu un uh, arī algas elastīgākas. Tas samazina sociālos iekarojumus. Uh, ir jāsamazina atšķirības. Komisijas dokuments visdrīzāk, ka ceļ mēģina jaunas reformas īstenot, runa ir tikai par taupīšanu, samazināšanu, deregulāciju, darba likumdošanu, arotbiedrību vājināšanu un tam līdzīgi. Eiropa nevarēs izkļūt no a, ekonomiskām grūtībām tikai ar a, taupīšanas pasākumu palīdzību. A, Ekonomiskā uzplauksme eh, ASV to pierāda, bet vēl nav pareizi eh, mainīt mūsu politiku un iet pa pareizo ceļu. Ir jānosaka nacionāla mm, minimālā alga visās dalībvalstīs un jāstiprina sociālā as. Tā jābūt eh, mūsu prioritātei sociālā politika. Uh, tai jātiek stiprinātai un īstenotai. Mm, ir tāpat arī jārunā par kopējiem parādiem. Paldies! Paldies, Džordž. Nākošais runātājs Sančes Presedo viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas eh, ekonomikas attīstība pēc eh, MS izveidas nav bijusi eh, apmierinošana. Stabilitātes pakta noteikumi netika ievēroti, Eiropas Savienība nesasniedza Lisabonas mērķus, un Eiropa ir tas reģions pasaulē, kas vissliktāk reaģē uz krīzi. Tiek mazināts darba vietu skaits, ir augsti parādi un ir uh, plaisas ES. EMS ir uh, jāsaista ar solidaritāti, ar uh, pozitīvo piemēru radīšanu, ar ekonomikas koordinēšanu, tad ex-ante koordinēšana ir pareizais ceļš, bet mums ir nepieciešams kopējs ekonomisks politiskais ietvars, mums ir nepieciešama politika, kas veicinātu investīcijas kopējās ekonomikas politikas ietvaros un kas uh, rūpētos par to, lai mēs sasniegtu Eiropas Savienības 2020. gada mērķus un arī kāpinātu konkurētspēju. Tam ir nepieciešama Eiropas sadarbība, kas balstās uz sociālo paktu, jārunā arī par fiskāliem pasākumiem, eh, kas ir plašākā kontekstā skatāmi. Tāpat ir nepieciešama izaugsme, eh, tāpat arī jāveicina eh, valstu ilgtermiņa finanšu darbības efektivitāte. Priekšstādājs pārtrauc runātāju un saka, Nākošais runātais Blūmkungs. Viņam tika dots uzstāšanās laiks. Brīdī, kad uh, mēs viņu aicinājām izteikties, viņš nebija zālē, bet tagad viņš ir ieradies, tādēļ jums pusotra minūte uh, laika. Lūdzu, Blūmkungs. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšēdētājs. Atvainojos, ka nebiju laikā šeit. Es Tas nav vispār man raksturīgi, bet paldies par jūsu iecietību. Interesanti, vai ne, ka apvienotajā karalistē viens no svarīgākajiem politiskajiem jautājumiem, diskutējot par eiro, ja tad šeit visbiežāk parādās vārds konspirācija. Un jā, jādomā, ka jebkurš pat viss Uh, kas pat, pat tikai nedaudz izprot ekonomiku, redz, ka šī uh, valūta bija lemta bojājai, um, ja tai netiek uh, paralēli īstenota fiskālā policija, politika. Un jādomā, ka mēs šeit sastopamies ar teoriju, ar konspiratīvo teoriju, tā, ja tās piekritēja atzīt, ka jā, mēs to visu zinājām, mēs zinājām, ka tā būs, un uh, problēmas radīsies tām valstīm, kas bija pietiekami dumjas, lai pievienotos šai valūtai, un kad izcelsies ugunsgrēks un būs redzams, ka tiešām viss ir nogājis greizi, tad. Uh, konspiratoriem uh, varētu teikt, ka tirvē izrādīsies taisnība, jo līdz ar to dalību valstu suverenitāte tiks uh, apdraudēta, tiks piemuļķoti uh, vēlētāji. Paldies, Blūmkungs. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. bet viens deputāts, deputāte grib uzdot jautājumu jums, Blūma kungs, vai jūs atbildēsiet? Paldies, priekšēdētāji. Jūs sacījāt, ka um, Eiropas monetārā savienībā cietīs sakāvi, ja nebūs fiskālās politikas un sadarbība netiks veicināta. Es piekrītu, bet mēs veidojam sistēmas, kas ļaus koordinēt ekonomisko politiku, un mēs uh, meklējam arvien vairāk iespēju kopējām e e Eiropas iestrādēm, vai tiešām jūs runājat par demokrātijas deficītu? Mums nevajadzētu konfrontēt uh, um, nacionālos parlamentus un Eiropas parlamentu. Tie ir vajadzīgi abi. Atbal, atbilde. Tas viss atkarīgs no jūsu perspektīvas. Manuprāt, kopīgai fiskālai politikai nu, nav nekāda pamatojuma. Cilvēki to nav apsprieduši dalību valstīs un apvienotajā uh, karalistē mums solīja referendumu, bet tas nav noticis joprojām daudzus gadus. Un es varu pateikt tikai to, ka vismaz apvienotajā karalistē demokrātiskās tādas kā leģitimitātes tam visam nav. Un paskatieties, kas notiek Atēnu ielās, un tā arī būs atbilde. Paldies, Blūma kungs! Tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Papadopulu kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Man ir iespējas, ka Eirogrupa un Eirozona, ne, diemžēl, nā, nespēja um, noturēt kontroli. Eirogrupai nav nevienam jāatskaitās, nevienam uh, dalībvalstu parlamentam tiek vienkārši uzspiesti taupības pasākumi, investīcija nav, izaugsmas nav, ekonomika tiek sagrauta, un pavisam vienkārši piemērs ir Grieķija un Kipra. Kiprā, manuprāt, vajadzētu veikt nekropsiju, un tas nebija pareizais solis tika uh, apcirti līdzekļi ļoti daudzos sektoros un un tika uh, veikta liela apjoma parāda atlaišana. Kā, kādu atbalstu vēl var saņemt Kipras cilvēki? Ar likumiem šeit nepietiek. Paldies, tā bija brīvā mikrofona procedūra. Tagad vārds komisāram. You, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms paldies visiem par jūsu vārdiem šajās debatēs un gribu sākt ar to, ka piekrītu Gozes kungam, Ferēras kundzei, Gigolda kungam, Klūtes kungam, kuri izcēla to, cik svarīga ir sociālā dimensija Eiropas Savienībā. Tas ir būtisks elements Eiropas sociālajā tirgus ekonomikā un arī Eiropas un monetārajā savienībā. Nākamajās debatēs mēs arī runāsim par šo sociālo dimensiju. Otrakārt, ja es atsaucos uz Gulāras kundzes, Broka kunga, uh, Uh, teikto par kom, kopienas metodi, tad komisijas viedoklis balstās uh, kopienas metodē, jo pieredze mums rāda, ka tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt ilgtspējīgas politikas un kā nodrošināt progresu un panākt demokrātisku leģitimitāti. Uh, Un tas paredz arī e, starp valdību instrumentu izmantošanu un to iekļaušanu kopienas ietvarā. Atsaucoties uz Fordas kundzes teikto, ka turpinot attīstīt monetāro savienību, mums ir, mēs nedrīkstam pazaudēt no redzesloka Eiropas integritāti kā tādu. Tad runājot par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības nākotni, tad tā nespēs iztikt bez lielākas solidaritātes. Un vienlaikus tā jākombinē ar lielāku atbildību un arī fiskālo disciplīnu. Um, būs nepieciešama suverenitātes tāda pārdale. Gulāras kundze runāja par to, ka rekomendācijas dalībvalstīm ir ļoti sadrumstalotas. Es gribu teikt, ka mēs sniedzam rekomendācijas arī Eirozonai. Iemesls ir skaidrs, jo ekonomikā ir diezgan liels tāds disbalans un um, arī Eirozonā Eiropas tad dalībvalstis ir ļoti atšķirīgas ekonomikas ziņā. Mēs diskutējam par optimālu, proaktīvu politisko instrumentu kombināciju, kas varētu palīdzēt, piemēram, uzlabot situāciju darba tirgū. Gigolta kungs runāja par debatēm padomē. Es eh, domāju, ka padome Um, runās un turpinās runāt par ekonomisko pasākumu koordināciju, par solidaritātes mehānismu piesaisti un jācer, ka tās uh, ar tava pārunās būs konstruktīva un liederīga. Tad Epinka kunga teiktais. Viņš tā ļoti interesanti izteicās, tāda verbālā akrobātika bija vērojama, salīdzinot mani ar Brežņevu. Tas nav nekorekti, ne arī atbilstoši situācijai. Un vai. Um, un kāpēc man likās, ka tas ir tā ļoti Uh, aplami. Tad es gribu pateikt, ka uh, ziemas kara upuri samaksāja ļoti augstu cenu uh, cīnoties pret padomju armiju. Un tas bija ļoti, mans vectēvs piecus gadus bija frontē, un pēc ziemas kara un tā turpinājuma viņš sacīja, ka piecus gadus skatoties austrumu virzienā, viņš turpmāk skatīsies tikai uz rietumiem, un es skatos uz abām pusēm, tāpēc es piekrītu Klutes kungam, kurš runāja gudrāk nekā jūs, Epinka kungs. Uh, Eiropas Savienība ir pelnījusi tālāku attīstību un visnotaļ ir apliecinājusi savu liederīgumu. Paldies! Paldies! Uh, la sur cette question. Paldies, komisāra kungam, mēs esam pabeiguši uh, šo ko, uh, jo, diskusiju par turpmākajiem priekšlikumu tiesību aktiem par EMS. Uh, šis jautājums ir noslēgts. Tagad nākošais.